Un pirmais temats ir Kambodžā. Vispirms dosim vārdu rezolūcijas sagatavotājiem. Un pirmā ir Lohpīlers kundze, viņai divas minūtes. You, for... Paldies, priekšādātāji. Jau ilgu laiku uh, apstrīdētais likums par nevalstiskajām organizācijām Kambodžā tiek skatīts uh, cilvēktiesību aizstāvju vidū. Bija paredzams, ka uh, Šis likums uh, nodrošina iespēju vērsties pret cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Tas ir arī piemērs tam, kā varētu sarešķīt dzīvi aktīvistiem un protestētājiem. Ir arī vairāk paziņojumi no oficiālām vietām, kas norāda, ka a, uh, NVO darbība tiek kriminalizēta un a, mm, tiek darīts viss, lai pret tām vērstos. Četri uh, Vadoši darbinieki no ļoti pazīstamas cilvēktiesību organizācijas tika uh, m, apcietināti. Tāpat arī Čekrijas kungs no Nacionālās vēlēšana komitejas. Uh, mierīgas demonstrācijas, kas pieprasīja šo cilvēku atbrīvošanu, tika apspiestas un aktīvisti atkal tika mesti cietumos. Uh, Mēs aicinām nekavējoties atbrīvot šos aktīvistus un nodrošināt arī pulcēšanās un protestēšanas brīvību. Šie notikumi, protams, saistās ar vēlēšanām 2017. un 2018. gadā. Eiropas Savienībai vajadzētu pievērst uzmanību arī tehniskiem atbalstam, piemēram, vēlētāju reģistrācija, un vajadzētu arī nodrošināt to, lai migrantiem tiek piešķirtas eh, tiesības balsot un lai viņi varētu piedalīties šajās vēlēšanās. Šajā rezolūcijā mēs atsaucamies arī uz uzbrukumiem opozīcijai. Arī šeit mēs gribētu aicināt Kambodžas valdību pārtraukt šos uzbrukumus un vairs nevērsties pret opozo, opozīcijas vadītājiem. Uh, Tātad vajadzētu arī nodrošināt to, lai opozīcijas pārstāvji varētu ierasties parlamentā un lai viņus vardarbīgi neapspiestu. Lielas paldies par jūsu ievadvārdiem. Nākamā runātāja, korā, nākamais runātājs Korākungs. Priekšādātājs kundze, komisārkungs, mēs runājam par Kambodžu. Šī ir trešā rezolūcija. Uh, kas ir sagatavota tikai viena gada laikā. Mēs jau pagājušā jūlijā runājām par NVO un novembrī mēs runājām par to, kā šī valsts tiek izpārdota multinacionāliem uzņēmumiem. Mums ir šodien atkal jārunā par to, ka Hun Sen valdība vēršas ne tikai pret opozīciju un vārdu brīvību, bet arī pret jebkuru cilvēku tiesību aizsardzības formu. Mums ir jāsāk ar to, ka mēs uh, uh tērējam Kambodžā 410 uh, miljonus, mēs uh, sniedzam Kambodžai attīstības palīdzību. Varbūt mums nevajadzētu šo palīdzību sniegt valdībai, bet gan darīt to caur demokrātiskiem kanāliem. Mums ir vajadzīgi instrumenti, mums tie ir jāizmanto savādāk, mēs pavisam drīz atkal runāsim par šiem jautājumiem. Paldies, nākamā runātāja Makovei kundze. Uh, meklēju viņu zālē, bet eh, šķiet, ka viņas zālē nav, tāpēc dosim vārdu Pandzērī kungam vienu minūti. Van egy újabb listám is, és ebbe a sorrendbe... Saņēmu jaunu sarakstu. Un saskaņā ar šo sarakstu Vaidenholzer kungam vārds. Es atvainojos par šo sajukumu. Patiešām pārsteidzoši, ka Mēs eh, tik eh, bieži uh, sekojam līdzi notikumiem Kambodžā un ka vienmēr uh, šie notikumi saistās ar cilvēktiesībām. Patiešām žēl, ka mums atkal tas ir jādara. Kambodžai ir bijusi ļoti traģiska vēsture, tātad bija genocīds, uh, uh, sarkanieku mēri un, protams, ņemot to visu vērā, ir pārsteidzoši, ka uh, šī valsts tomēr ir pozitīvi attīstījusies, ir vērojams ekonomisks uzplaukums un arī m, mm, pozitīva politiska attīstība. Izredzes šķiet labas, un šī valsts patiešām varētu arī attīstīties tālāk, ja tā ietu tiesiskuma un demokrātijas virzienā. Diemžēl m, mm, pastāv bāžas, ka Kambodžā atkal e, iegrims korupcijā un patvaļībā. Uh, Ehm, valsts pārvarēja konstitucionālo krīzi. Pan, tika panākta vienošanās eh, sagatavot eh, vēlēšanu komisiju, un Eiropas eh, Savienība to atbalsta. Bet tagad, tuvojoties vēlēšanām, mēs redzam, ka uh, opozīcija tiek sistemātiski izslēgta, arī NVO darbība tiek ierobežota, un arotbiedrības tiek apspiestas, un vispārējais klimats valstī pasliktinās. Šī rezolūcija ir aicinājums Kambodžas valdībai atteikties no šādas rīcības atbrīvot visus ieslodzītos. Mēs gribētu arī atgādināt, ka mēs Kambodžā ieguldām ievērojams līdzekļus, un tieši tāpēc uh, uh, vajadzētu nodrošināt, lai šī valsts nostājas uz demokrātijas ceļa. Paldies. Uh, nākamais runātājs Dekovska kungs, viņš arī ir rezolūcijas sagatavotājs. Da, dāmas un kungi, šī rezolūcija ir aicinājums Kambodžas valdībai izmainīt pašreizējo situāciju Kambodžā. Kā jau norādīja iepriekšējie runātāji, situācija šajā valstī kļūst arvien sliktāka. Uh, katru mēnesi. Eiropas Savienība ir viena no lielākajām partnerēm Kambodžas karalistei, tā sniedz um, attīstības palīdzību, un Eiropas Savienība nevar um, izturēt pašreizējo situāciju valstī. Opozīcija tiek apspiesta, arī nevalstiskās organizācijas tiek ierobežotas savā darbībā. Eiropas Savienībai vajadzētu izdarīt spiedienu uz Kamašas valdību, lai tā atzītu NVO un pilsoniskās sabiedrības un arotbiedrību eksistenci. Un lai opozīcija arī varētu darīt savu darbu. Jo īpaši ir jāņem vērā prezidenta un pašvaldību vēlēšanas, kas notiks pavisam drīz, ir jānodrošina, lai vēlēšanas būtu godīgas un lai kampaņas būtu godīgas. Uh, Savas grupas vārdā var teikt, ka mēs turpināsim sekot līdzi notikumiem Kambodžā un darīsim visu, lai šīs vēlēšanas notiek demokrātiski. Vārds uh, Bežjā kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Trešā rezolūcija par Kambodžu mazākā gada laikā. Kopš 2013. gada jūlija valsts valstī valda smaga krīze, tiek vajāties opozīcijas pārstāvi arī arotbiedrības. Un e, šobrīd ir iesniegts sūdzība starptautiskajā krimināla tiesā. E, un šā gada pirmajā pus, e, pagājušā gada pirmajā pusgadā 60 tūkstoši upuru un kopumā 800 tūkstoši upuru. Un Eh, Tra, eh, transnacionālie uzņēmumi darbojas tekstilu un cukurus nozarē ir eh, šaušalīgi darba apstākļi. Ja mēs vēlamies uzlabot situāciju valstī, mums ir jārīkojas, jāprasa maksāt kompensāciju cietušajiem un Eiropas Savienībai un dalību valstī ir jāatsakās importēt uh, ražojumus, kas gūti ekspropriējot uh, Kambodžas zemniekus Es vēršos pie jums, komisār. Kungs, protams, ļoti labi, ja ir zālē komisijas pārstāvs, vēl labāk, ja viņš mūsos arī klausītos. Tātad mums jārunā par uzņēmē, uzņēmumu atbildību, jāveido juridiski instrumenti. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai un dalību valstīm risināt šo jautājumu. Gaidām no jums atbildi. Paldies. Paldies. Un tālāk Auštrevičus kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Cilvēktiesība apakškomitejas misijas eh, sastāvā es apmeklēju Kambodžu. Uh, un tiešām bija ļoti bēdīgi skatīties uz degradējošo politisko realitāti valstī. Galvenā opozīcijas partija, kas tiešām vēlējās veidot dialogu kultūru, eh, tās vadītājiem tika izdot apcietināšanas rīkojumi. Daudzi aktīvisti ir apcietināti par to, kas bija vienkārši likumīga uh, vārda brīvības tiesību realizāciju. Es aicinu atteikties uh, no visām apsūdzībām un atbrīvot visus cilvēktiesību aktīvistus. Aicinu garantēt vārda brīvību un visas demokrātiskās brīvības visiem kambodžiešiem un e, ir nepieciešams Eiropas Savienībai joprojām sekot notikuma attīstībai Kambodžā. Paldies! Un līdz ar to tagad uh, politisko grupu vārdā uh, runātāju un nākošais runātājs Pospišelkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Rezolūcijas autori ir uh, uzsvēruši, cik svarīgi ir šī rezolūcija. Arī savas grupas vārdā vēlētos to atbalstīt. Uh, Situācija ļoti nopietna, īpaši ņemot vērā to, ka Semrenzija uh, tiesas process notiks jūlijā un notiks aizmuguriski. Tādēļ es domāju, ka ir pēdējais brīdis pieprasīt, lai Kambodžas valdība neturpinātu uh, šādu uh, politiski agresīvu uzbrukumu opozīcijas līderim E, mēs visi labi zinām, kādā veidā tiek apspiestas opozīcijas tiesības, kā tiek uh, represēti cilvēktiesību aktīvisti un tā tālāk. Mums ir jānovēro nākamās vēlēšanas, bet nedrīkst atcerēt, aizmirst, ka mēs esam piešķīruši Kambažai pār par 400 miljoniem eiro, un jāpadomā varbūt, ka mēs pašu šo naudu varam izlietot liederīgāk. Uh, Paldies. Nākamais runātājs Pancērīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir jau minēts, ka cilvēktiesība aktīvisti, ieskaitot ANO aktīvistu, ir apsūdzēti korupcijā un uh, ir, uh, tiem ir piespriesti gadiem ilgi cietumsodi. Uh, Tas liecina, ka pilsoniskajā sabiedrībā situācija ievērojami pasliktinās, īpaši attiecībā pret eh, cilvēkiem, kas aizsargā cilvēktiesības. Eh, tuvojas eh, vēlēšanas un tiesību sargājošā un tiesu sistēma tiek izmantota neatbilstoši, lai iebaidītu, vajātu un padarītu par uh, kriminālu noziedzniekiem cilvēktiesību aktīvistus. Un tādēļ mūsu vēstījums ir ļoti vienkāršs, un to es gribētu sacīt komisāram. Mums ir jāmaina savas attiecības ar Kambodžu un jāuzliek stingrāk nosacījumi par cilvēktiesību normu ievērošanu valstī. Paldies, un nākošais Nārta, kungs, Nārta skundze ne, kungs, es atvainojos. Eh, paldies priekšsēdētāji. Sauksim lietas īstajos vārdos. Kambodžā ir korumpēta hierarkija, autokrātija, kura pārvalda valsti kopš laikiem, kad eh, sarkano khmēru komandieris pārņēma eh, varu un realizēja savu diktatūru, ko atbalstīja armija Faktiski mēs te runājam par gangsteru bandu. E, Cilvēktiesība pārkāpuma ir viena lieta, un Kambodža ir pazīstama ne tikai ar to, tā ir pazīstama arī par um, seksuālo paradīzu dažiem un eli citiem. Bērnu sievietes tiek pārdotas uh, e, seks pakalpojumu sniegšanai, un valdība vienkārši piever uz to acis. Mums nav jāturpina sniegt atbalstu šādai valstī. Uh, Mums ir jāsasaista Eiropas Savienības atbalsts ar radikāliem cilvēktiesību situācijas uzlabojumu šajā valstī. Paldies! Nākamais runājas Sina Dīnas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es zinu, kas Kambodžā regulāri tiek pārkāpt cilvēktiesības un demokrātijas eh, principi. Un uh, politiskā elita apdraud demokrātijas attīstību regulāri pārkāpjot uh, eh, cilvēku uh, tiesības, bet no otras puses visi šie paziņojumi ir populistiski, jo ja paskatās uz situāciju un salīdzinu Kambodžu ar Grieķiju, tad es te neredzu lielas uh, Uh, atšķirības un starp dažādo politisko spēku uh, darbībām. Ir jāuzklausa dažādi viedokļi, un uh, ir svarīgi, lai mēs šeit gribētu lūgt komisiju pievērt šiem jautājumiem. Un komisijas priekšsēdētājs nav atradis laika, uh, lai uh, runātu par šiem jautājumiem, un ir smieklīgi, ka mēs nespējam precīzāk definēt, ko mēs domājam ar, visiem šiem abstrakt, ar visām šīm abstraktajām apsūdzībām. Paldies! Un tālāk Hetman kungs. Paldies priekšsēdētāji! Politiskā situācija Kambodžā ir ārkārtīgi sarežģīta un prasa mm, nekavējošu reakciju no starptautiskās sabiedrības puses. Aktīvistu āresti ir pelnījuši nosodījumu, mums ir jānovērš šādas situācijas attīstība. Uh, Kambodžas eh, reitings ir ārkārtīgi zems, ja, eh, ties, eh, teiksim, ja tiek valsts vērtēta pēc tiesiskuma situācijas šajā valstī. Cilvēki neusticas savai uh, tiesu sistēmai. Uh, un Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem uh, naudas devējiem Kambodžai, bet tā kā Kambodžas uh, varas iestādes nevēlas veikt reformas par spīti visiem aicinājumiem, nevēlas sākt konstruktīvu dialogu ar opozīciju, es domāju, ka šādā situācijā mums ir uh, stingrāk uh, jāpieprasa reformu veikšana. Nākošais runātājs Mārtina Kungs būtu, ja viņš būtu klāt. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Nu, eh, Kambodžā ir beigušies eh, masu nogalināšanas mūrgi, saka Černzovs kundze bet situācija ir tālu no perfektas. Dažādas misijas darbojas eh, Kambodžā, ieskaitot arī Čehijas, bet ir jāsaprot, ka Kambodža eh, šodien eh, nav mūsdienīga nacionāla valsts. Ja tā tāda būtu, tai būtu jānodrošina brīvs un taisnīgas vēlēšanas un valdība, kas strādā visu iedzīvotāju labā, ieskaitot tos, kas neatbalsta pašreizējo valdību. Valdības represijas un uzbrukumi opozicionāriem nekalpo kā stratēģijas, eh, Kambodžas stratēģisko mērķu sasniegšanai. Es Hamars eh, karalis atteicās no troņa sakot, ka nevienam debesis nav piešķīrušas tiesības pārvaldīt cilvēks. Es domāju, ka prezidentiem, premjerministriem būtu jāpiekrīt šādam viedoklim. Paldies, un e, līdz ar to mēs esam izsmēluši runātājus sarakstu. Eh, nevaru dot eh, nevienam vārdu eh, brīvā mikrofona procedūrai, kas jau ir uzstājušies. No tautas partijas vārdā došu vārdu Kukankungam. Paldies, priekšsēdētāji! Kambodža ir viena no tām zemēm, kas netik sen ir stājusies uz pārveides ceļa. Uh, un eh, šai valstī ir jāuzlabo uh, tautsēmnieciskā situācija, politiskā situācija, un, un ir svarīgi, lai sabiedrība uh, joprojām paliktu atklāta, atvērta un tiktu ievērotas cilvēktiesības. Un tieši tādēļ mēs nevaram pieļaut to, ka opozīcijas vadītājiem notiek uzbrukumi, uh, viņi tiek vajāti, kā diemžēl tas notiek pēdējā laikā. Uh, Un mums ir jāsūta skaidrs signāls no šī parlamenta, eh, ka mēs atbalstām demokrātisko sabiedrību šajā valstī, un šai valstī tiešām ir labs eh, potenciāls, tā to ir jau pierādījusi. Un nedrīkst pieļaut tālāk situācijas pasliktināšanos. Un tālāk ar nokungam vārds. Paldies! Tad, kad mēs runājam par atbalstu attīstības valstīm, eh, ja viss notiek taisnīgi, tad tirzniecība var eh, palīdzēt attīstīties šīm valstīm, eh, palielināt eksporta daudzumu, atļauj importēt to, ko tās nevar sa saražot, bet kas ir slikti? Ir slikti, ja notiek cīniska attiecīgās valsts dabas resursu eksploatācija, un, diemžēl, mēs to vērojam Kambodžā, piemēram, runājot par zemes sagrābšanu, kas notiek visus pēdējos gadus. Un tad ir arī, protams, cilvēku tiesību pārkāpumi, politiskie ieslodzītie, demokrātijas principu pārkāpumi. Un tad, ja mēs runājam par attīstības palīdzību, ir svarīgi, lai mēs būtu ļoti, ļoti uzmanīgi uh, piešķirot šo palīdzību un raugoties, lai eh, šī palīdzība nenonāktu Kambodžas valdības rokās. Paldies, un tālāk Polčaka kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, tas nenotiek pārāk bieži, ka es piekrītu visiem, kas ir runājuši pirms manis. Uh, Un es negribētu ilgi garumā šīs debatas, bet es tiešām nosodu uh, cilvēktiesību pārkāpumus Kambodžā. Neskatoties uz to, es domāju, ka mūsu nosodījumam būtu jāietekmē Eiropas Savienības politika. Uh, Es piekrītu tiem, kas sacīja, ka mums vajadzētu izdomāt, izmantot mūsu diplomātiskos instrumentus un pārdomāt eh, attīstības palīdzības sniegšanu. Mums ir jārēģē uz situāciju, kad valsts turpina pārkāpt cilvēktiesības. Es domāju, vai drīzāk es nedomāju, ka cilvēktiesības ir universāli piemērojams visur, bet eh, pamatiesības ir universāls. Uh, un mums ir jāraugās, kā mēs sniedzam attīstības palīdzību. Pretējā gadījumā citu instrumentu mums nav, lai piespies šai valstī mainīt situāciju savā valstī. Līdz ar to esam izsmēluši gandrīz runātājs sarakstu, eh, esam izsmēluši runātājs sarakstu un došu vārdu komisāru kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tikai novembrī Mums bija līdzīgs debats šeit par politisko situāciju Kambodžā. Un tagad atkal, eh, kā detalizēto raksturoja iepriekšējie runātāji, eh, mēs atkal vērojam uzbrukumus eh, opozicionāriem, kas mūsos raisa nopietnas bāžas. Īpaši mēs vērojam to, ko mēs redzam Uh, uzbruk, īpaši uh, bažas rada uzbrukumi Kemčoks kungam un viņa parlamentārās uh, uh, imunitātes atcelšanu. Un uh, sankcijas pret uh, cilvēktiesību aizstāvjiem un uh, opozīcijas aktīvistiem ir īpaši satraucošas. Uh, Uh, pirms vēlēšanām 17. gadā un nacionālajām vēlēšanām 21. gadā. Uh, diemžēl mēs redzam arvien lielākus un jaunus ierobežojumus pret pilsonisko sabiedrību. Un jāsaka, ka uh, Eiropas Savienība bija uh, tā teikt klusējoša uh, ilgu laiku. Mūsu misija apmeklēja Kambodžu. Uh, Uh, mēs tikām uzņemti ļoti um, pieklājīgi, un, bet notik, mēs apmeklējām uh, Pnompeņu, notika dažādas sanāksmes un notika arī sarunas par cilvēktiesībām. Mums bija arī divpusējas sanāksmes, kur tikāmies ar iekšlietu ministru, ārlietu ministru, ar uh, pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijām un opozīciju. Un, uh, Visu šo sanāksmu laikā Eiropas Savienība mm, ļoti uh, skaidri pauda savas bāžas par ārestiem un par to, ka arvien vairāk tiek ierobežotas eh, pilsoniskās sabiedrības un opozicionāru tiesības. Un mēs aicinājām atbrīvot eh, politiskos ieslodzītos, un tas parādījās arī uh, kopējā paziņojumā un es eh, vēstnieks turpināja vērsties pie uh, valdības mm, un uh, vēršoties arī pie Kambodžas vēstnieka Briselē, un pagājušā nedēļā uh, es misija nāca klajā ar paziņojumu beigt uh, kriminālu vajāšanu pret opozicionāriem caur konstruktīvu dialogu, nosakot, eh, ka tas ir uh, likumības garants eh, nākamajām vēlēšanām. Uh, Tāds ir mūsu stingrais viedoklis par to, ka Kambodžas valdībai ir pienākums radīt un uzturēt vīdi, kurā visas eh, puses var attīstīties, nebaidoties no vajāšanas. Vīdi, E, kurā e, taisnīgas, godīgas e, politiskās diskusijas notiek dialoga veidā un kuras ir, kur tiek saglabāta neutralitāte un neatkarība. Mēs esam iezīmējuši desmit miljonus atbalstīt vēlēšanu reformu. Uh, un neatkarīgas vēlēšanu izveidu, komisijas izveidošanu, eh, lai palīdzētu sagatavoties nākamajām vēlēšanām. Tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atbalstītu vēlēšanu reformu procesu, garantējot īstas, eh, demok īstu demokrātisku sacensību vēlēšanās. Eh, vēlēšanas joprojām, līdz vēlēšanām vēl ir, ir laika tātad 17. un 18. gadā attiecīgi, bet mēs uzraugām situāciju uh, nepārtraukti. Un mēs uh, apspriedīsim, uh, kad pienāks laiks, vai ir nepieciešams uh, veikt novērošanu kādā no šīm vēlēšanām, jebkurā gaidā mēs turpināsim atbalstīt uh, reformas Kambodžā. Uh, un eh, veicināt cilvēku tiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Paldies! Thank you very much, Commissioner. Komuniko... Paldies, komisārkungs!